parlamentārajā asamblējā. Tāpat arī Aldis grupa e, e, ir iesniegusi priekšlikumu šādiem kandidātiem. Klinca kungs, kā delegācijas loceklis Šveice, Norvēģija un Šveicē kopīgai komitejai un Eiropas ekonomiskās zonas valsts komitejai, tāpat Nagitāls kundze Indijas attiecībām, Millers kundze attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi un Hiršas kundze Eiropas saimnībās un Turcijas kopīgai parlamentārai komitejai. Tāpat arī priekšsēdētājs ir saņēmis lūgumu no FDD grupas, uh, lai izvirzītu Moitena kungu uh, Pilsonisko brīvību komitejas un iekšlietu komitejas darbam, sieviešu un dzimumu līdztiesības jautājumos, un tāpat arī izmeklēšanas komitejā par uh, Eiropas Sanības tiesību un naudas uh, uh nepareiz piemērošanu, naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Vai būtu kādi komentāri? Ja ne, tad šīs nominācijas. Uh, un kandidāti ir apstiprināti.